<laughs> Come on. No, no, no, no. It was in, in the program. So, shall we start and... Uh... Tad sāksim. Turpinot mūsu diskusiju ar ministru kungu šorīt par situāciju Albānijā mēs tagad diskutēsim par rezolūciju projektu par Albānijas Eiropas integrāciju. Aicinu Huntis kungu, kurš ir referents par šo jautājumu, eh, ņemt vārdu un prezentēt mums šo jautājumu īsumā. Huntis kungs dod jums vārdu. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšsēd. Lūdzu atvainot manu kavēšanos. Man bija jāierodas citā komitejā, un es domāju, ka šeit manas brī... Eh, uzstāšanās brīdis būs vēlāk, tāpēc atvainojos vēlreiz. Cik tad man tiek dots laiks manai prezentācijai? Priekšsēdis. 7 minūtes, 5 minūtes, 7 minūtes. Vai esmu pietiekoši dāsns? Paldies! Es gribētu norādīt, ka debate par Albānijas Eiropeisto integrāciju būtu saistām ar to, ka mums pagājušā sēde bija uh, aktuāla diskusija ar Albānijas valdības pārstāvi, daži kolēģi, kas bija klāt šorīt, uh, jau izmanto iespēju uzdot jautājumus par Albānijas attīstības virzību. Mm, teksts jau jums arī ir pieejams un eh, es ar lielu interesi uzklausīšu jūs komentārus. Esmu guvis iespaidu, ka mm, par principiālo mums ir vienprātība, bet, protams, ka jūs izsakot savus komentārus vēl variet tekstu uzlabot. Nu, sākšu ar pateicības vārdiem par visiem, kas palīdzēja man šo tekstu sastādīt, īpaši E, vai no sekretariātu, un es arī strādāju ar attiecīgo komisijas e, ekspertiem. Man bija arī e, regulārs kontakts ar Albānijas vēstniecību, lai aktualizētu faktus un tos pārbaudīt. Man bija liederīgi arī mans nesenais Albānijas apmeklējums, kur es tikos ar politikas un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem visu politisko uh, frakciju pārstāvjiem, kas ir parlamentā, tad ne tikai valdības. Es arī satiku ministrs, kam ir svarīgākie res, ar Eiropu saistītie resori, un, kā jau sacīja, arī pilsoniskās sabiedrības pārstāvis, arotbiedrību pārstāvis, asociācija pārstāvis, kas cīnās pret uh, cilvēku tirdzniecību, bērnu kontrabandu, žurnālistu savienību, Balkāna sabiedrību un sieviešu apvienībām. Un tas man viss šķiet ļoti svarīgi un kopējais paits ir tāds, ka pilsoniskā sabiedrība vēl uh, ir nepilnveidīga, tā vēl ir jāstiprina. Būtu jāuzsver arī tas, ka parlaments ir par visa, visu Rietumu Balkānu valstu iestāšanos gal galā Eiropas Savienībā, ja mēs šādu vēstījumu dodam, tas palīdzēs viņiem saņemties, intensificēt savus centienus un eh, arī Albānijai pārvalēt, eh, pārvarēt problēmas ar demokratizāciju un dzīves līmeņa celšanu kopumā. Arī kaimiņattiecības ar. Uh, citām valstīm ir ļoti no, svarīgas, jo mēs runājam arī par problēmām, kas skar ne tikai Albāniju, bet ir pārobežu problēmas - korupcija, naudas atmazgāšana, eh, kontrabanda. Un šeit ir savs ieguldījums dodams visām Rietumbalkānu valstīm, ne tikai Albānijai. Pretējā gadījumā šīs problēmas neizdosies atrisināt. Tādējādi mums jātiec uz visu reģionu stabilizāciju. Eiropas Savienība, Eiropas parlaments, eh, mums ir jāsniedz arī finansiāls atbalsts, lai eh, palīdzētu Albānijai pārvarēt šīs problēmas. Jau tika detalizēti runāts par to, ka eh, kopš pagājušā gada jūnija Albānijā ir izveidojusies e, tāda nelabēlīga situācija, kas ir ielgusi, no kuras neizdodas izkļūt. Tā ir konfrontācija, ļoti asa konfrontācija starp valdību un opozīciju e, par jautājumu, vai vēlēšanas ir e, atzīstamas par tiesiski notikušām izēja no krīzes nav redzama. Es esmu guvusi iespēju, ka politiskā sistēma ir slima un tā jādemokratizē. Šajā situācijā nav pat iespējams ķerties klāt citiem politiskiem un institucionāliem jautājumiem un to risināšanai, tas bloķē reformas. Es gribu norādīt arī atklāt uz to, ka rodas jautājums par Eiropas parlamentu iespējamo pozitīvo ieguldījumu šajā šīs, eh, šī sastinguma pārvarēšanē. Daži saka, ka mums būtu jākritizē, jāizsaka kritika. Nu, es par to neesmu tik pārliecināts. Albānijas sabiedrība to varētu arī vērtēt negatīvi un vēl drīzāk sāsnāt politisko konfrontāciju, kas jau tagad ir pietiekošās. Drīzāk jau mums derētu eh, mēģināt viņām palīdzēt šo bezizējas situāciju pārvarēt un nodrošināt politisko plurālismu. Neaizmirsīsim arī to, ka eh, ļoti drīz būs eh, pašvaldību vēlēšanas, Un ja šīs vēlēšanas notiks, eh, nenotiks demokrātiski, tad, eh, teiksim, atkal būs problēmas. Nu, man nav vairs tagad daudz laika, bet es vēl trīs, par trim jautājumiem gribētu runāt. Pirmkārt, eh, vīzi jautājumi. Es domāju, ka mums jātiecas uz vīzu uh, režīmu vienkāršošanu, arī komisija ierosina pēc iespējas drīzāk atteikties no vīzu prasībās. Ehm, bet es norādu uz to, ka ja mēs atbalstam atteikšanos no vīzu prasībām, tad mēs nedrīkstam ignorēt divus jautājumus. Pirmkārt, kā Kas notiks, ja daudzi albāņi patiesībā bez vīzām emigrēs vienkārši? Nu, ir jau arī tā, ka tas jau tagad notiek, bet kā tad būs ar personas datiem? Vai tie būs aizsargāti? Tad jautājums par institūciju lomu jā, likumi it kā tiek pieņemti, bet kā tie tiek īstenot praksē, es jau par to sākumā runāju. Kādu parlamentu Eiropas, kādu atbalstu Eiropas parlaments varētu dot šeit? Un trešais jautājums, man tiešām tūlīt jābeidz, par tautsēmniecību. Kāda ir valsts ekonomiskā situācija? Atzīšu, ka Mums varbūt ir tiešām jāaktualizē arī savas situācijas vērtējums. Arī krīzes apstākļos Albānijas tautas saimniecībā joprojām bija vērojama izaugsme, taču jautājums ir, vai šīs Eh, statistikas eh, rādītāji ir tādi, uz kuriem var īsti paļauties, jo daļa no Albānijas tautsaimniecības balstās uz Grieķijas un Itālijas investīcijām, un ja šīs valsts eh, pārdzīvo krīzi, tad tam tomēr vajadzētu arī atstāt ietekmu uz Albāniju. Un tad mums ir arī pārstrādes joma, kas piedzīvo krīzi. Un mēs arī vērojam, kā ārvalstu investīcijas ir samazinājušās. Tātad, ja te vēl nāksies kādas skaitļus labot, esmu gatavs to darīt, aktualizēt. Tas varbūt vēl jāpārbauda. Un tad šorīt diskusijā pacēlās jautājums par enerģētiku un vidas aizsardzību, un tas ir būs tiešām pēdējais, pa ko es runāšu. Uh, Tātad enerģētika. Protams, arī šeit ir jāizdara investīcijas un tām ir prioritāra nozīme. Atjaunīgām enerģijas avotiem būtu jādod priekšroka, un šie jautājumi būtu arī saskaņojami ar kaimiņu valstīm, jo tie tās var ietekmēt. Tik runāts par iespējamību celt jaunu atomelektrību elektrospēkstacija e, netālu no Grieķijas valsts robežas. Nu, lūk, tad arī jautājums šajā kontekstā, vai e, atomenerģiju var uzskatīt par alternatīvu enerģijas avotu, nu es to drīzāk apšaubu. Jā, atvainojiet, ka es runāju tomēr samērā gāri, bet e, es ar prieku uzklausīšu jūs komentārus un jautājumus, tiecoties uz to, lai mūsu ziņojums būtu pēc iespējas kvalitatīvāks. Paldies, Kukankungs, un tagad. Paldies, eh, priekšsēd, es pateicos par ziņojumu projektu, un es domāju, tas būs labs eh, pamats mūsu tālākam diskusijām. Eh, mēs visi zinām, ka nav tādas strateģiskas pieejas, lai normalizētu politisko situāciju Albānijā, un tas mums būtu īpaši jāuzsver. Tad tas būtu svarīgi, raugoties uz Itālijas eiropeisko nākotni. Krīze jāpārvar uz demokrātisko institūciju pamatu visām pusēm vajadzētu e, šo sarunu rezultātus akceptēt. Eiropas parlamentam vajadzētu paust tomēr nostāju šajos jautājumos, uh, nepieciešamības gadījumā, eh, sniedzot savu politisku atbalstu, lai normalizētu situāciju. Tad, kad referents rakstīja savu ziņojumu, tas vēl nebija zināms, bet varbūt ziņojumā tomēr būtu jāpiemina arī tas, ka Albānija ir iesniegusi tagad mums eh, jautājumu atbilžu anketu eh, par ES integrāciju, tas ir ļoti svarīgi. Ja tas te netiktu pieminēts ziņojumā, tad, eh, tad te kas pietrūktu. Gribētu ļoti pamudināt referentu eh, papildināt vai grozīt 22. 25. punktu ziņojumā, mm, kur ir runa par uh, Albānijas politisko situāciju patreizējā stadijā tie ir mazliet šķirti no politiskās situācijas vai, vai, vai īsti tomēr nesaskan ar to. Pat labam mēs vērojam, ka Albānijas attīstība ir pozitīvāka nekā citu valstu reģionu attīstība. Arī pagājušā gadā bija e, tautsēmniecības izaugums, un tas būtu arī jāatspoguļo attiecīgajos ziņojuma punktos. Darētu pieminēt arī Albānijas pozitīvo aktīvo nozī e, lomu e, Balkānu reģionu sadarbībā. E, Albānija ir atcēlusi uh, Eh, vīzu prasību Serbijas pilsoņiem, kas arī būtu jāuzteic ziņojumā. Protams, ir vairāki jautājumi, kuros Albānijai vēl paliek smags darbs darāms, lai virzītos uz priekšu Eiropas integrācijas procesā. Bet ziņojumā mums būtu jādod tāds pozitīvs pamudinājums Albānijai, tajā pat laikā nenoklusējot neko, kas arī objektīvi būtu tomēr kritizējams. Bet arī, zan, eh, atzīstot tos panākums, kurus valsts ir guvusi. Piekrīt referentam, ka vīzu liberalizācija ir joma, kurā arī ir vērojams progress, nopietnas progress un mēs varētu pamudināt komisiju nākt drīzumā jau klajā ar attiecīgiem priešlikumiem, lai mēs varētu rīkoties eh, drīz Eiropas parlamentā arī. Šādi apmēram varētu būt grozījumi, gan jau vēl arī tiks piedāvāt citu, bet es domāju, ka tad kopumā mūsu zīmes par Albāniju varētu būt objektīvs. Paldies, paldies Kukankungs, tagad Doris Paka paka. Eh, paldies eh, referentu kungam, bet man jāsaka, ka šī ziņojums atšķirībā no pagājušā ziņojuma, ko sastādīja kolēģis Ročeks, eh, skan diezgan negatīvi. Kaut gan ir tagad sasniegti, sasniegts lietas, pa kurām mēs jau vairāk kā desmit gadus esam strīdējušies. Man šķiet, ka tā nedrīkstētu būt tas būtu jāatzīmē. Pat decembrī komisijas paplašināšana ziņojumā bija daudz pozitīvāks vēstījums. Tā kā man drusku žēl, jāsaka tiešām, ka te uh, eh, uh, eh, uzslava ir diezgan, diezgan maz jaušama. Jūs teicāt, ka mums būtu jāmēģina kaut kā palīdzēt, lai problēmas ar politisko krīzi mazinātos. Es nedomāju, ka mēs palīdzēsim, ja mēs nerunāsim par šīm lietām. Es nedomāju, ka ielu uh, nemieri ir uh, eh, uh, eh, darbarīgs demokratizācijas procesā, kas var palīdzēt valsts demokratizēt, un šīs lietas mums jāpasaka ļoti skaidri. Uh, un šī atbildība arī uh, ir jāapzinās uh, partijai, kas ir gūs demokrātisku mandātu. Tas ir jāsaprot visiem. Jautājumi, kas parlamentārā ceļā nav atrisinām, kas ir jāatrisina tiesās vai uh, strādājot ar vēlēšanu komisiju, eh, tās arī tad tiešām tā ir jāatrisina. Nu, lūk. Un, dārgie kolēģi, ceturtais punkts, tas, nu, tam nevar piekrist. Oļo ziņojums ir nepārprotams. Jūs nevarat šeit runīt par uh, iebaidīšanu, reģistrāciju un tā tālāk, Oģo ziņojums ir diskutējams detalizēt, un mums derētu uz to atsaukties un ne e, ieslīgt detaļās. Arī es biju, kā vēlēšana valstī, arī jūs, bet tomēr jāpaļaujas uz audio ziņojumu par tautsēmnieciskiem jautājumiem. Arī tur mums jābūt piesardzīgiem. 23 Eh, punktā ir sacīts, ka mēs uzskatām, ka Albānijai vajadzētu spērt eh, piemērot tautsēmniecības pasākumus, lai nodrošinātu ilgspējīgu e, izaugsmu. Kas tad ar to ir pateicis? Nekas. Kāda pasākuma? Tas man šķiet pārāk izplūdes šis punkts. Un ja tad 24. punktā ir pēkšņi runa par uh, izglītības sistēmu, it kā tur viss arī būtu greizi, nu tad mēs atstājam novārtā, kas pēdējo gadu gaitā ir noticis šajā jomā. Tur ir panākts būtisks progress. Uh, Eh, tā kā lūdzu, mazliet eh, rūpīgāk tomēr nodalīt attiecīgās politikas jomas un lūdzu arī ņemt vērā, ka, labi, par to varbūt tagad nerunāšu sāka referenti, par to es iesniegšu pats savu grozījumu, bet lūdzu nesāciet vienmēr ar negatīvo atsevišķos punktus, bet drīzāk ar pozitīvo un tad drīzāk pasakiet, nu jā, un te vēl derētu kaut ko uzlabot. Uh, tad drīzāk mūsu ziņojums arī tiks uh, pieņemts uh, valstī. Pietiekoši atrunāja. Paldies, tagad Raučekungs, lūdzu. Me... Es arī ļoti ātri. Es vēlētos pateikties Hontis kungam par paveikto darbu. Es domāju, ka tas ir padarījis ļoti rūpīgi. Es domāju, tas gal galā varētu būt labs ziņojums, bet kā man kolēģi jau minēja, protams, tur ir nepieciešams zinām uzlabojumi. Es piekrītu arī Dorisai Pakai, ka lai mēs varētu veicināt reformas, nevis vienkārši lai kāda iedvesma rastos tikai ierēģiem, bet lai tā rastos arī vienkāršiem pilsoņiem. Es domāju, ka mums jāsāk ar pozitīvo, jāsaka, jāsāk ar to, ka mēs uzskaitīsim panākumus un sasniegumus pēdējos trijos, četros gados, jo tādu ir bijis pietiekami daudz. Un pēc tam, protams, jāmin arī trūkumi un mūsu ieteikumi. Pat, ja mēs apskatām politisko situāciju. Trešajā punktā, jā, protams Politiskā krīze ir, taču mēs varam runāt par institucionālo krīzi. Nevaram runāt par institucionālo krīzi, jo parlaments nestoties uz eh, visām šīm te politiskajām svārstībām tomēr strādā un pieņem likumus, un to ir gana daudz. Tā kā mums ir jābūt šeit objektīvākiem. Kas attiec uz politisko situāciju, jā, protams, es jau no rīta par to runāju. Mums ir jāturs pie pamatprincipiem, ka parlamentārā demokrātijā sistēmas galvenais elements vai centrs ir parlaments. Neatkarīgi no uh, vēlēšanu rezultāta visām politiskajām partijām tam ir jāpiekrīt. Ja ir domstarpības, ja ir kāda netaisnības vai pārdarījums ar sajūtu. Tad, protams, tas ir partijas ziņā to atrisināt, runāt par šīm lietām, izteikt priekšlikums, veidot dažādas komisijas un tā tālāk, bet tas ir jādara viss parlamenta darba ietvaros. Referents minēja, ka ir jā, pas, jāpārskat svarīgākās lietas arī juridiskajā sistēmā, likumdošanas sistēmā. Es domāju, ka šī pieeja ir tāda pilnīgi pareiza un pamatota. Es nevaru neiešu cauri šim ziņām punktu pa punktam, tas aizņem pārāk daudz laika, bet es jau no rīta pieminēju dažas lietas un uzdeva arī dažas jautājumas par ekonomisko situāciju, ekonomikas izaugsmi, 22., 23., 24. punkti. Tur varbūt ir jākonkretizē lietas, jo Albānija faktiski ir vienīgā valsts, kurā ir ekonomiskā izaugsme šajā reģionā. Protams, sākot no ļoti zem izējas punkta. Uh, Un jāsaka, valstī ir vajadzīga strauja ekonomiskā izaugsme, taču tai ir jābūt tādai samērīgai. Un tas būtu mūsu grozījumos jāuzsver. Pieminēt arī reģionālā sadarbība, tas arī ir svarīgi. Un atkal mums šeit ir jāpiemina pozitīvā loma, ko eh, šajā nemierīgajā reģionā spēlē Albānija. Albānija principā uzvedas ļoti atbildīgi. Mums tas ir noteikti jāatzīst. Mums ir jāveicina un jārosina, uh, lai valsts turpinātu spēlēt šādu pašu lomu arī nākotnē, gan uh, politiskajā jomā sadarbojoties, gan ekonomiskajā. Ja mēs apskatāmies uz ekonomikas statistiku, tad faktiski tirzniecība uh, starp reģionu valstīm ir minimāla. Un šeit arī Albānija varētu spēlēt lielāku lomu. Runājot par kodola enerģiju, arī šis jautājums tika pieminēts. Es domāju, ka šobrīd ir pārāk agri izteikt secinājums. Albānija nav pieņēmusi vēl nekādus galīgus lēmumus, tā kā mums nav par to jārunā. Es domāju, ka nav, mums nav nekāda pamata aizliegt šai valstī uh, izmantot jebkādus enerģijas avots un attīstīt jebkādus enerģijas avots, ja tā to vēlas, ieskaitot kodolu enerģiju. Eh, gal galā mēs nevaram izteikt nekādas prasības valstī, kas nav pat Eiropas Savienības uh, dalība valsts. Mēs nevaram norādīt, ka viņi nedrīkstētu tādu vai citu uh, attīstības virzienu izvēlēties. Tā kā mēs šeit iesniegsim noteikti grozījumus, lai uh, risināt šo jautājumu. 5. maijā 12. ir termiņš grozījumu iesniegšanai. Sargentīnī kunda. Jā, paldies. Lība komitejā vakar mēs, eh, mums bija divi debatas, un es esmu ēna referente. Mm, par vīzu režīmu atviegloš atvieglošanu Albānijai šajā komitejā. Un pirms pāris nedēļām iekšlietu ministrs eh, bija šeit Eiropas parlamentā. Un es domāju, ka uzklausot viņu mūsu referents, kas ir uzrakstījis labu ziņojumu, faktiski nemaz par asu nav izteicies. Viņš ir minējis ka viņš pats varbūt ir bijis pārāk kritisks. Es domāju, ka nē. Ja mēs uzklausām Albāņu ministrus, viņi vēlas, lai mūsu eh, šīs ziņa tiktu izteikta stingrā uh, un saprotamā, nepārprotamā formā. Viņi ir ļoti uh, daudz strādājuši pie tā, lai panāktu šo vīzu liberalizāciju, lai uh, faktiski šī vienošanās tika parakstīta jau septembrī. Tas, protams, būs atkarīgs arī no komisijas un padomas viedokļa. Un uh, tas jau norāda uz iespējamu nākotnes dalību Eiropas Savienībā, bet ja viņi vēlas iestāties, tad viņiem ir jādarbojas. Uh, ejot uz šo mērķi, un viņi ir ļoti, nu, teiksim, apņēmības pilni uz šo mērķi doties, tāpēc nebūsim pārāk pūkaini savos izteicienos un sauksim lietas īstajos vārdos. Politiskā situācija, nu, te ir jāņem vēlā, ka e, opozīcijas partija, lielāka opozīcijas partija nevēlas piedalīties parlamentu darbā, un tā ir patiešām nopietna problēma. Uh, šīs uh, demokrātijas ilgtspējībai un tās pastāvēšanai pat iespējams. Tā kā es domāju, ka parlamentam šeit kaut kas būtu varbūt jācenšas mainīt. Uh, vīzu liberalizācija Albānija strādā pie šī jautājuma. Tas mums palīdz uh, jo, piemēram, ir labāk sit, uzlabojusies situācija apkarojot cilvēku tirzniecību un cīnoties ar eh, organizēto noziedzību. Protams, ka eh, šeit vēl ir daudz darāmā, bet viņi tomēr ir pelnījuši uzsvar, uzslā par to, kas ir paveikts. Tālāk enerģija, atjaunīgi enerģija, savoti un kodola enerģētika Nu, mēs nevaram viņiem norādīt, ko celt, ko necelt, bet es piekrītu referentam, ka e, kodola enerģija nav atjaunīgs enerģijas avots un tā nav ilgtspējīga un tā var būt bīstama. Vismaz es to ne, nevirzītu, nepopularizētu viņiem. Zaļie šeit nāks lajā ar noteiktiem grozījumiem. tieši šādā virzienā. Tas būtu viss priekšsēdētāji. Paldies, Madlenkungs. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentam. Un kā Sargentīnija kundze sacīja, Tas izskatās diezgan pozitīvi, bet eh, var jau būt, ka jūs uz visu skaties caur rozām bilde, eh, brillēm, jo dažas problēmas tomēr liekas smagi risināmas. Eh, piemēram, paskatieties, kā cilvēki ir cīnījušies ar korupciju Rumānijā un Bulgārijā. Tas ir prasījis gadiem, pirms kaut kāds progress ticis panāk, panākts. Uh, un to visu nevar izdarīt ļoti ātri. Nevar tā apgalvot, ka viss ir lieliski tikai tāpēc, ka kaut kas mazlietiņi jau ir panākts. Ja jūs aplūkojat Albānijas eh, reitingu, tad Tā uh, Albānija ieņem 71. vietu, pat Kolumbija ir augstākā, ieņem augstāku vietu. Een complimentje uitdelen. Ik denk echt dat de. Er- Nē, tomēr 97. vietā, un uh, es domāju, ka nevajag par to viņu komplimentēt. Uh, Ir ļoti grūti cīnīties ar korupciju, tas ir saprotam, bet mums ir jāuzsver tas, bet mums nevajadzētu paslaucīt to tā vienkārši zem paklāja un notušēt kaut kādā veidā. Mums ir jābūt tikpat stingriem, kā mēs bijām ar Bulgāriju un Rumāniju, un tas ir devis savus rezultātus. Ar Horvātiju drīz būs jādara tieši tas pats. Un ir ļoti slikti, ka mēs pārāk optimistiski skatāmies uz šo valsti. Kopš 92. gada eh, Albānija ir Islāma valstu konferences dalībniece. un eh, šīs islamiskās konferences eh, dalība valstis ir noteikusi, ka cilvēku tiesības un bērnu tiesības ir jāierobežo un jāpakļauj šariāta likumiem. Tā ir viena no lielākajām problēmām ar islāma valstīm, un Albānija arī ir islāma valsts un pieder šo valstu grupai. Un īstenībā tas diez vai ļaus sasniegt to, ko mēs vēlamies Eiropā panākt. Un diez vai tas ir savietojams ar nākamo uh, Eiropas Savienības dalību valsti. Es domāju, ka tas tomēr nav savienojams, un es domāju, ka referentam vajadzētu tam pievērst lielāku uzmanību. Es gribētu lai tas tiktu pieminēts, jo, manuprāt, eh, Eiropas Savienības dalība valstī tas neder. Nu, kā rumānis es varētu mēģināt jums atbildēt, bet kā priekšsēdētājs es eh, neatbildēšu Salabrakus kungs lūdzu. Lielas paldies, saka Salavrakus kungs. Jo vecāks kļūstu, jo vairāk gribu sasniegt to līdzsvaru starp tādu iecietību un tepat laikā realistisku attieksmi. Visi šie ziņojumi, ko gatavojam par valstīm, kas vēlas pievienoties Eiropas Savienībai, prasa tieši šādu līdzsvaru. Katram individam, katrai valstī, protams, ir jādod iespējas uh, nu, savu vietiņu zem saules. Tas ir tikai dabiski, ka mēs gribam dot šiem cilvēkiem iespēju, bet tāpat laikā mums ir jāsaglabā arī realitātes izjūta. Un realitāte liecina par to, ka Albānija ir valsts, kurā 33% bezdarbs, vāja tautsēmniecība. Tā ir valsts, kurā nav arī izveidots konkrēts ekonomikas modelis. Tāpat laikā, protams, jāatzīst arī fakts, ka Albānija ir valsts, kas atrodas Rietumbalkānu reģionā, un eh, mēs ļoti labi zinām, kā, piemēram, gāja Rumānijai. Mēs zinām, ka Balkānu reģionu valstis ir vienas no visnabadzīgākajām valstīm. Uh, Nu, jūs priekšsēdētāji esat no Rumānijas, un vienā brīdī bija tā, ka arī Rumānija, piemēram, bija pat maizes grosis visā Eiropā, maizes piegādātājs, tas bija labības ražotāja valsts. Un tad vienā brīdī Grieķija savukārt bija pati attīstītākā Balkānu reģionā. No 1864. gada tur bija demokrātiskas sistēmas, un, un lūk, Tāpēc mums jābūt salīdzinoši iecietīgiem. Un tāpēc mums jārod šis līdzsvars, vēlreiz saku, starp iecietību, sapratni un realitāti. Protams, ka Albāna ir izgājusi cauri milzīgām šausmām. Tas bija drausmīgs režīms, kas tur valdīja. Padomju gados varbūt tas bija viens no drausmīgākajiem, kas bija pieredzēts tajā laikā. Un tāpēc mums jādod šiem cilvēkiem iespēja uh, mainīties, baudīt to labumu, tās ērtības, kas mums uh, tiek dotas šeit pārējā pasaulē. Tāpēc mums ir jābūt saprotošiem, jāsaprot arī tā loma, ko Grieķija spēlējas šajā ziņojums par Albāniju. Uh, ir kaut tāds, par ko jādomā mums visiem. Mums visiem jādomā par to, kādu lomu tur nospēlēs Grieķija. Grieķija ir bijusi tā, tas rietumu bastions šajā reģionā, tas bijis civilizācijas, demokrātijas šūpuls, un tā ir veikusi milzu investīcijas Albānijā. Grieķija, kā jūs zinat, šobrīd sastopas ar milzīgām grūtībām, pastāv uh, krīze, to izraisa arī tas, ka tā atrodas tieši šādu valstu uh, ska, ap, ietvarā. Nu, priekšādā jūs smaidāt, bet nu, es ceru, ka tas liecina par to, ka jūs man piekrītat. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, lai kolēģi saprastu to lomu, ko Grieķija nospēlēs Balkānos. Es ceru, ka jūs piekrītat arī man, saka priekšsādātājs. Jā, es saprotu, ko es gribētu ar to teikt, un tagad došu vārdu. Haģi Džordžiju kungam. Paldies, priekšsādātāji! Domāju, ka iesākumā mums pilnīgi noteikti jāsaka paldies mūsu kolēģiem par ziņojumu sagatavošanu. Es nesaku tikai tāpēc to, ka tā mēs vienmēr sakam diskusiju sākumā, kad runājam par kādu ziņojumu. Es to saku tāpēc, ka uzskatu, ka mūsu priekšā ir plaša analīze, kas izriet, kas nāk no cilvēka, kas ir pazīstams, labi pazīstams šo reģionu. Un svarīgi to atcerēties. Uh, Huntisa kungs ļoti labi zina, kas norisinās šajā reģionā. Viņš ir bijis Albānijā, viņš ir ticies ar daudzām, daudziem pārstāvjiem pusēm, un viņš visu šo informāciju ir izmantojis eh, šī ziņojuma sagatavošanas posmā. Domāju, svarīgi atcerēties arī, kāda ir geogrāfiskā situācija šai valstī. Ir jāapzinās, kādas ir šīs valsts problēmas. Jā, kolēģi teica, lūk, demokrātija Albānijā ir gūs panākums, virzīsies uz priekšu. Protams, ka tā tas ir. Bet es nedomāju, ka tā ir demokrātija, ja opozīcija nedod, neiet uz parlamentu, boikotē parlamentu, visu likumdošanas darbu. Un ja mēs vēlamies palīdzēt Albānijai, tad mums vajadzētu pārliecināties, ka mēs apsveram šīs problēmas patiesās dimensijas. Mēs nedrīkstam to ne, novērtēt par, par daudz, ne arī novērtēt kā pārāk kā nesvarīgu. Nedrīkstam arī aizrauties ar savu optimismu, jo gal galā tas var mums atspēlēties. Hodis kungs teica savā ziņojumā un izteikumos, ka mums nevajag izteik, nakt klajā ar tādiem izteikumiem, kas varētu novest pie konfliktiem vai politiskas spriedzes Albānijā. Uh, Tie, kas pazīst, kādas valstis ir šeit dienvidos un kādas vispār šajā reģionā ir valsts, tad zinā, tie zinās, ka tie izteikumi, ar ko reizēm nāk klējā rietuma demokrātija, cilvēkiem bieži vien nepatīk, viņi tos arī nepareiz uztver, bieži vien ar tiem kādas puses paspēlējas un ļaunprātīgi tos izdomā šos izteikumus. Un tad beigu beigā šādi izteikumi pilnīgi noteikti atspēlējas mums un nebūt nenāk mums politiskā lāča pakalpojums, ne, ne, tas nepalīdz mums sasniegt mūsu mērķus. Nu, par atomenerģiju runājot. Piekrīt savam kolēģim no zaļās partijas un piekrīt arī Huntis kungam. Kodola enerģija nav atjaunīgais enerģijas avots. Kodola enerģija nes līdzi ļoti liels draudz cilvēcei, un es nerunāju tikai par kodola enerģiju, kas tiek sagatavota tur mierīgiem nolūkiem. Es tiešām, eh, protams, par to, ko no nedarbīgas domāta nemiermīlīgiem eh, iemesliem arī tā, protams, ir tā pilnīgi noteikti ir bīstam, bet arī miermīlīgiem nolūkiem ražot kodola enerģiju var radīt draudus. Un es nedomāju, ka mums vajadzētu dubultot kodola reaktoru skaitu un jaukt šo visu. Uh, ar neatjaunīgiem enerģijas resursiem. Es zinu, ka kolēģiem ir ļoti spēcīgi un iesīkstējuši uzskati, ir daudz, kas man nepiekritīs, bet es tomēr gribētu viņiem teikt, ka jūsu nostājas neļaus jums beigu beigās sasniegt jums, jūsu mērķus. Nākamais runātājs saka priekšādātājs. Pirmām kārtām gribu pateikties Kuntis kungam par ļoti labo ziņojumu, saka komisijas pārstāvis. Mēs pilnīgi piekrītam viņa viedoklim. Pašreizējā politiskā situācija pilnīgi noteikti kavē tālākās reformas. Un tas jau vairāk kavē ar Eiropas integrācijas procesu. Viens no galvenajiem elementiem kas nepieciešams, lai izpildītu Kopenhāgenes politiskos kritērijus, ir panākt, ka demokrātiskās institūcijas atbilstīgi darbojas. Un šobrīd Albānijā, diemžēl, tā tas nav, un nu jau vairāk kā deviņus mēnešus parlaments pilnvērtīgi nefunkcionē. Nu, un pilnīgi skaidrs, ka šis fakts mums ir jāņem vērā, tad, kad mēs gatavojam atzinumu par Albānijas iespējamo līdzdalību Informāciju esam nodevuši arī galvenajiem Albānijas politiskajiem līderiem, to darīja komisārs Fīla savos apmeklējumos martā uz šo reģionu. Nu, pilnīgi noteikti tā ir mācība no iepriekšējiem paplašanās viļņiem, ko esam guvuši. Mēs nevaram uzņemt valsti, kurai nav spēcīgas politiskas vienprātības. Um, Tātad šāda potenciāla kandidāta valsts nespēja atbilstīgi darboties, jo tad rodas problēmas ar mērķiem, kas jāsasniedz un ir visi integrācijas procesi kopumā, un tāpēc mēs nevaram šobrīd virzīties uz priekšu, un jāsaka, rodas arvien vairāk problēmu un grūtību. Tāpēc komisijas vēsts Albānijai ir pavisam skaidri. Pirmām kārtām jānorisinās demokrātiskām debatēm tieši parlamentā un nevis uz ielām, un tas ir pilnīgi skaidrs. Tur mēs pilnīgi piekrītam arī Pakas kundzei, kas par to runāja. Bet otrām kārtām, lūk, ir pagājuši deviņi mēneši. Parlaments nedarbojas gan vairākuma partija, gan opozīcija e, ir atbildīgi par to. Tām abām ir jāizdara centieni, lai rastu risinājumu, tie viņiem jārīkojas konstruktīvi, jāīsteno politisks dialogs. Mēs domājam, ka tas, kā mēs varētu palīdzēt rast risinājumu, ir mēģināt iedibināt divus principus. Pirmām kārtām cīņu pret konstitūciju tās ievērošana, otrkārt, nepieciešamība pēc pārskatāmības. Un šis pēdējais pārskatāmības princips ir ārkārtīgi svarīgs pēc pēdējām vēlēšanām. Mēs redzējām, ka arī um, Organizācija par demokrātiju un cilvēktiesībām Eiropā nāca klajā ar paziņojumu, kas uh, liecināja par to, ka joprojām pastāv zināmas kļūmes ar pārskatāmību un ļoti svarīgi šis kļūmes arī labot, grozīt, novērst līdz nākamajām vēlēšanām, kas paredzētas šķiet nākamgad. Nu, atkal no pozitīvās puses skatoties. Šī valsts tiešām ir gājusi uz priekšu, tā ir progresējusi attiecībā uz vīzu atcelšanas procesu pracībām un šo kritēriju izpildi, lai gan joprojām pastāv vairāki kritēriji, kas nav tikuši izpildīti un ir problemātiski jautājumi. Esam iesnieguši Libi komitejai, un to darījām vakar, mūsu novērtējumu par šo procesu. Iesniedzam šos dokumentus padomē pirmdien, un komisijas priekšlikums šobrīd, šobrīd ir tāds, e, tādā stadijā, ka tiek, tiek gatavots. Viens no pozitīvajām pusēm, ko Huntis kungs e, minēja e, ziņojumā, ir tieslietu iestāžu situācija un pastāv nepieciešamība īstenot tieslietu reformu šai valstī. Nu, tā ir vēl viena mācība, ko esam mācījušies no iestāšanās viļņiem, no paplašanāšanās viļņiem. Tas ir galvenais sektors jebkurā valstī, lai pilsoņi varētu vērsties ar sūdzībām, lai uzņēmumi varētu vērsties ar sūdzībām tiesā. Uh, un lai pastāvētu aizsardzību pret korupciju, pret organizēto noziedzību. Tāpēc eh, domāju, ka Albānija arī šajā jomā vēl ir ļoti daudz papildus darāmā. Tāpat tai vēl lielā mērā jāstrādā arī cīņā pret korupciju. Un tas jādara vēl lielākā mērā nekā tikai tas, ko gaidām no Albānijas at vīzu atcelšanas procedūras ietvaros. Tātad viņiem pilnīgi noteikti šie tiesība akti, kas ir pieņemti, ir arī jāīsteno dzīvē. Un mums jāskatās uz reāliem panāktiem rezultātiem, jāmēra taustāmie rezultāti, kas eh, izriet no šīm reformām. Valsts administrācijas reforma ir vēl viens tāds jautājums, kas minēts ziņojumā. Tas arī ir ārkārtīgi nozīmīgs. Albānijas modernizācija, bet tas ir svarīgs arī tāpēc, lai turpinātu virzīties uz Eiropas Savienību. Mēs piekrītam arī domām, kas tika paustas par presas brīvību. Arī šeit ir jādara vēl vairāk. Esam dzirdējuši par uzbrukumiem žurnālistiem, par izteiktiem draudiem preses pārstāvjiem. Un joprojām jāstrādā arī pie arotbiedrību izvēršanas. Un jāsaka, šobrīd arotbiedrība šajā valstī īsti nespēlē to lomu, kas tam paredzēta. Viens no svarīgākiem jautājumiem, kam ir bijis ļoti negatīva ietekme, ir likums par īpašumu nacionalizāciju. Nu, tas, šis likums tika atzīts par nekonstitucionālu, un mēs turpināsim uzmanīgi vērot situāciju, kas tad notiks tālāk. Sieviešu un bērnu tiesību jautājums arī ir tāds, kur ir gūts progress, nenoliedzami svarīgi to atzīmēt, bet tāpat laikā nenoliedzami jādara vēl vairāk, jo jāvērš pret vardarbību mājās, ģimenēs, uh, ir jāvēršas pret sieviešu un bērnu tirzniecību, par viņu pārdošanu seksuālā verdzībā un tam līdzīgi. Viena no tādām pozitīvām tendencēm ir pēdējie tiesība akti attiecībā uz eh, vīzām, uz ceļojumu dokumentiem tiek aizstāvēts šeit eh, etniskās minoritātes un tam līdzīgi. Šobrīd svarīgi tomēr šos tiesību aktus pilnībā arī īstenot. Par tautsēmniecības situāciju runājot. Nu, jāsaka, tas varbūt ir tas punkts, kurā mēs nevaram īsti piekrist referentam, jo, lai arī ir jāīsteno vēl struktūrāls reformas un tam līdzīgi, Albānija tomēr ir sastops ar ļoti būtisku pelēku sektoru tautsēmniecībā, tātad šo ēnu sektoru, un izaugsmes eh, rādītāji, neskatoties uz krīzi, manuprāt, ir eh, ļoti cerību viesoši. Es gribētu cerēt, ka arī dalībvalsts varēs parādīt tādus rezultātus drīzumā. Viena lieta, ko gribētu teikt šai saistībā, ir tas, ka ir pilnīgi noteikti jānovērto arī tā pozitīvā loma, kas Albānijai bijusi reģionā kopumā. Ar to varbūt savu uzstāšanos beigšu, bet pilnīgi noteikti tie bija tie punkti, kurus vēlējos uzsvērt. Paldies, saka priekšsādātājs, paldies, Miguel kunga, un tagad Huntis kungs došu jums vārdu noslēgumu vārdiem. Mm. Paldies, priekšādātāji, turpina Huntis kungs. Gribu pateikties visiem saviem kolēģiem, kas izteicās, kas izlasīja manas sagatavo ziņojumu, uzklausīja manas komentārus, uztvēra viņu teikto ar prieku. Tieši tas viss tiešām bija ļoti liederīgi. Jāsaka, dzirdēju arī vairākus komentārus, ka pat atsvaidzina tos manus, eh, manis palsto informācijas ziņojumā, jo tad, kad gatavoju sākotnējo ziņojumu, es par virkni jautājumu nemaz vēl nebija informēts. Un, uh, īsti varbūt nezināja, kas notiek ar eh, šiem judiem. Piemēram, to, ka šī aptauja tagad ir jau iesniegta komisāram, kas notiek ar kaimiņa attiecībām. Nu, piemēram, tas, ka šīs eh, vīzas atceltas kaimiņu valstīm. Lielas paldies par šo informāciju. Tas pilnīgi noteikti padara manu ziņojumu tādu svaigāku. Nu, par vispārīgiem komentāriem runājot, nu, ka šis ziņojums nav pozitīvāks kā iepriekšējie sagatavotie ziņojumi. Nu, ļaujiet man jums teikt tā. Protams, ka ir svarīgi dot cerības Albānijas sabiedrībai svarīgi viņus mudināt spērt pareizos soļus, un jā, to labprāt esmu gatavs arī darīt šajā ziņojumā, bet nenoliedzami šim ziņojumam bija jābūt gana īsam, gana lakoniskam. Un savu apmeklējumu rezultātā, uzklausot informāciju un saņemot palīdzību arī no visādām interesētām pusēm, es sapratu, ka man pietrūkst vietas, kur izvērsties. Uh, Ne jau tāpēc, ka man būtu vairāk problēmu, ko minēt, bet nebija īsti vietas, kur izpausties. Es domāju, ka mums pirmām kārtām vajag pateikt Albāņu varas iestādēm, ka viņiem ir nopietnas problēmas, kas ir jāatrisina. Vajadzētu viņiem arī atgādināt, ka viņiem ir jāizmanto šī iespēja, jā, jāstājas pretim izaicinājumam, kas ir to priekšā, un jāmeklē izēja no, šī, no šīs politiski saspringtās situācijas nav nekādas jēgas izlikties, ka situācija ir labāka nekā tā faktiski ir. Nu, varbūt atsevišķi no maniem komentāriem ir paskārbi, bet tomēr domāju, ka esmu bijis objektīvs. Un mums ir jāskatās arī uz to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt arī pārējām kaimiņu valstīm risināt uh, tam līdzīgas problēmas. Nu, tā tad jautājums, piemēram, par bērnu reģistrēšanu. Ne visi bērni šai valstī tiek reģistrēti. Ir bērni, kas piedzimst slimnīcās, daži piedzimst mājās vai kur citur, un ne visi šie bērni tiek reģistrēti. Ir tādi albāņu bērni, kas, piemēram, piedzimst ārpus Albānijas. Tātad arī citām valstīm, kaimiņu valstīm ir jāpalīdz Albānijā, arī Grieķijai jāpalīdz, jāpalīdz šai ziņā. Nu tad iedomājieties, cik milzīgas problēmas var rasties šādā jautājumā, kādas problēmas var izraisīt šāda veida sadarbības nepieciešamību. Tāpēc, piemēram, ļoti svarīgi runāt arī par tādiem jautājumiem kā bērnu reģistrācija. Uzklausījām kas, bija, kas notiek ar šīm divām lielajām politiskajām partijām. Nu, es domāju, ka tās abas šobrīd ir atbildīgas par politisko strupceļu, kādā valsts ir nonākusi. Viņu dēļ šī politiskā sistēma nespēja darboties, jo šīs divas partijas nu, ir bijušas viena pēc otras pie varas Esmu ticies ar pilsonisko sabiedrību, ar politisko, pārstāvju, politisko partiju pārstāvjiem, un es eh, konstatēju, ka jā, pastāv problēmas ar vēlēšanu sistēmu, un šis secinājums, nu, neizriet tikai no tā, ko ir teikuši viena vai otra politiskā partija. Mums jau jābūt atbildīgiem. Mēs nevaram atbalstīt tikai to politisko partiju, kas pieder mūsu politisko partiju saimē. Nē, mēs nevaram teikt, ka lūk, viens vai otrs no, no šiem partiju vadītājiem ir, eh, ka viņam ir pilnīga taisnība. Nē, mums ir jākonstatē problēmas un jāņem vērā fakts, ka parlaments pilntie, pilnvērtīgi nefun, nefunkcionē šobrīd, un tam ir jāatsāk darboties, ir jārespektē konstitūcija. Mēs, protams, tepat laikā nevaram viņus mācīt, kā to darīt. Par tautsamniecību runājot, jā, es saprotu, ka man mazliet varbūt jāmaina formulējums attiecībā uz tautsamniecību. Nu, varbūt neesmu iekļāvis to ziņojumā, bet es tepat laikā gribētu tomēr paust zināma veida skepsi. Uh, par to, ko, ka, kas tiek definēts kā Albānijas tautsēmniecības problēmas. Atsevišķi kolēģi teica, ka lūk, Albānija, tāpat kā citas valstis, ir sasniegusi augstu izaugsmas līmeni, tautsēmniecības izaugsmas līmeni, vai vismaz relatīvi augstu izaugsmas līmeni, salīdzinot ar IKP, neskatoties uz krīzi. Nu, bet tad paskatieties uz, krīzi, uz Grieķiju. Uh, Grieķija šobrīd ir pašā vētras centrā, un ja mēs paskatītos uz statistikas datiem šai valstī pirms diviem gadiem, tad Grieķija, Grieķijas dati uzrādīja augstāko ekonomisko izaugsmu visā Eiropas Savienībā, bet tā bija tāda. Eh, nu, tāda iedomāta, iztēlota ekonomikas izaugsme, tā nebija reāla ekonomikas izaugsme. Bet, nu, kā jau teicu, varbūt tiešām izturējos pārāk skarbi un uh, varbūt mazliet esmu gatavs mainīt šeit formulā, formulējumu, lai uh, atspoguļo to, ka Albānija tiešām ir guvusi panākumu šai ziņā. Nu, tomēr domāju, godīgi sakot, ka Albānijas ekonomika var sastapties ar problēmām, ja netiks spērti atbilstīgie pasākumi, bet, nu, es varu varbūt līdzīgā veidā to arī tad noformulēt šeit, jo es tiešām domāju, ka krīze varētu iestāties Albānijā vēlāk. Uh, Un tas, protams, būtu traģiski. Nu, protams, bezdarbs arī ļoti nopietna problēma. Nu, paskatīsimies tagad uz enerģētikas jautājumu. Albānija šobrīd šo jautājumu pēta un domāju, ka atjaunīgie enerģijas resursi ir tā joma, kurai būtu jādod prioritāte. Par kodola enerģiju runājot, kā jau teicu iepriekš, uh, mans viedoklis ir šāds. Esmu pats no Balkānu reģiona. Uh, un Balkānu reģions ļoti daudz cietis eh, vēstures gaitā, ir joprojām nesadzījušas eh, brūces un nedomāju, ka jauna kodola reaktoru būvēšana būtu tāda laba vēsts eh, drošības stiprināšanā visā šajā reģionā, savstarpējās uzticības celšanā. Šobrīd pastāv tāda kustība, kas saucas Balkānos bez kodola reaktoriem. Nu, un domāju, ka varbūt mums ar viņiem vajadzētu sazināties, tas varētu mums palīdzēt. Domāju, ka viņa idejas ir pamatots. Nu, ļaujiet man vēl vienreiz atkārtot, kad uzskat enerģijas, enerģetikas jautājumu par ļoti svarīgu. Bet, nu, centīšos, jā, savā ziņojumā iestrādāt visus jūsu komentārus un paskatīšos, kāda nāk grozījumi, strādāšu kopā ar ēnu referentiem no visām politiskajām grupām un centīšos šo ziņojumu gal galā uzlabot. E, tā tad e, mums ir laiks iesniegt grozījums līdz 5. maija pusdienlaikam. Paldies visiem, kas piedalījās debatēs. Tagad ķeramies pie darba kārtības nākamā punktā. Es slēgtam durvīm tas būs. Un aicināšu visus, ieskaitot mūsu draugus no komisijas un padoms, atgriezties sežzālē pie Eh, tad, kad mēs būsim pie nākamā darba kārtības punkta tikuši. Tādi nu ir noteikumi, lūdzu aicinu tos respektēt.